Uh, pār kopienas rīcību attiecībā uz vaļu medībām. Personāla balsojums. Sākam balsot. Everybody... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir apstiprināts. Sveicam Atvūls kundzi. Next... Nākošais jautājums. Balsojums par Beleta kunga ziņojumu par kopienas dalību Eiropas audiovizuālajā observatorijā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referentu. Nākošais eh, Fābas kunga ziņojums par sankcijām pret darba devējiem. Uh, Uh, attiecībā uz nelegāliem trešo valstu uh, pilsoņiem. Mēs balsojam par rezolūcijas projektu, nav nekādu grozījumu. Uh, personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referentu. The next item is the vote on the Nākošais eh, balsojam par Jēgus kundzes ziņojumu par uh, kultūra augu statistiku. Tas ir regulas uh, priekšlikums. Ir divi grozījuma bloki. Pirmais bloks. Uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Tātad par pirmo grozījumu bloku. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemts. Balsojam par rezolūcijas projektu, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam uh, referentu. Nākošais darbkārtības jautājums uh, - balsojums par Zajerkunga ziņojumu par uh, aromatizētiem vīniem, un mēs balsosim par regulas priekšlikumu. Ir divi grozījuma bloki. Pirmais bloks - kompromisa grozījums, tātad pirmais uh, bloks, kas par pirmo grozījuma bloku pret, atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad par uh, likumdošanas uh, rezolūcijas projektu balsojam uh, personāla balsojuma veidā, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam Sajerkungu. Nākošais Balsojums par Vandenburgas eh, kundzes ziņojumu par samazinātu PVN likmi, tas ir direktīvas eh, priekšlikums. Mums ir septiņi atsevišķi grozījumi. Pirmām kārtām pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Man šķiet, mums vajadzētu pārbaudīt. Sākam uh, balsot elektroniski par pirmo grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. Darbs šeit varbūt tiešām aizraujošs. Tālāk otrais grozījums. Kurš par? pret, atturas. Es teiktu, ka ir noraidīts. Manuprāt, skaidri redzams, ka noraidīts. Ja jūs uzstājat, labi, balsosim elektroniski par otro grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Hmm. Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Jā, pārbaud. Pārbaudīsim elektroniski. Trešais grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Balsojam uzreiz elektroniski, jo uh, rezultāti ir ļoti cieši. Tātad par piekto grozījumu balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. Amendment 4 against. Ceturtais grozījums atkal uzreiz balsojam elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts ar skaidu vairākumu. Septītais grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad par uh, likumdošanas rezolūcijas projektu uh, balsojam personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Un sveicam referenti. Is... Nākošais ir balsojums par četriem rezolūcijas projektiem par uh, iespējamo uh, cipa veiktu Eiropas valsts izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus. Uh, mēs balsojam par rezolūcijas uh, kopīgu projektu, uh, ko iesnieguši četras grupas. Uh, ir iesniegts grozījums numur viens. Balsojam, personāla balsojums par šo grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par B apsvērumu. Eh, ceturtais ievilkums, kas ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pirmā daļa ir noraidīta. Otrā daļa atkrīt. Tagad pāriem pie uh, apsvēruma B, piektā ievilkuma, kurš par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, ja jūs tā vēlaties. Sākam balsot elektroniski par uh, B apsvērumu piekto ievilkumu. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par rezolūcijas projektu kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Sariešu Voļska ziņojums par eh, gada ziņojumu par eh, kādu svarīgākiem aspektiem un pamatvirzieniem. Mēs balsojam par rezolūcijas projektu. Pirmām kārtām devītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums arī personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, kas par, pret pret atturas noraidīts. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais, ceturtais un septītais identiski grozījumi, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas. Man nebija skaidrs no šajienas raugoties, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par desmito grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un mēs redzam, ka pieņemts. Uh, Tagad par rezolūcijas projektu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicam referentu. Un tagad pārtraucam balsojumu un uh, pēc brīža sāksies svinīgā sēde.